ir jums priekšā. Nelasīšu to šobrīd jums priekšā. Itālijas tiesu iestādes ir lūgušas piešķirt parlamentāro imunitāti. Alberto Fiorinēs atvainojas lūguši atcelt viņu parlamentāro imunitāti. Un tas ir saistīts ar tiesas prāvu Saskaņā ar 6.2. apakšpunktu reglamentā šis jautājums tiek nodots juridisko lietu komitejai izskatīšanai. Juridisko lietu komiteja turklāt lūgos man arī izdarīt nelielu koriģējumu. dokumentos, un arī šis jautājums ir ietverts iepriekšējās sanāksmes darba kārtības protokolā. Protokols saskaņā ar 2. punktu 16. Apakš, apakšpunktu reglamentā tiks uzskatīts apstiprināts, ja, vis, ja vismaz 40 deputāti neiesliegs priekšlikumu atcelt šādu lēmumu 48 stundu laikā. Tāda bija priekšādā.